šīs dienas sanāksmes protokolā. Saskaņā ar 137. punkts 2 punktu reglamentā NV komiteja vēlas veikt ekosok iztenot atzinumu par vides likumdošanu Eiropā vides jomā attiecībā uz ūdens kvalitāti, gaisa kvalitāti un atkritumiem. Ja minimālai nepieciešamais eh, deputāts skaits un grupas neiebildīs,